Cari kolēģi! Cienījamie kolēģi, kolēģi un kolēģis, atsākam sēdi. Aicinu visus ieņemt vietas. Mums ir rezultāti vice priekšsādātāju ievēlēšanai. Septiņi simti divi kopā ir nobalsojuši, nederīgie biļeteni 41, 661 balss līdz ar to ir nodota. Nepieciešamais absolūtais vairākums ir 331 balss. Kandidāti, kas ir, kandidāti ir iegūši sekojuši balsu skaitu. Magineses kundze 618 balss, ja viņi ir ievēlēti. mano. Pedro Silva Pereira 556 balsis. Ievēlēts. Vīlanda kungs 516 balsis ievēlēts. Barlī kundze 516 balsis ievēlēta. Honorevole Kā. Karas eh, kungs 477 balsis ievēlēts. Kopats kungs 461 balss ievēlēts. Klāra Dobreva 402 balsis ievēlēta. Čerancovas kundze 395 balsis ievērēta. Bērs kundze 363 balsis. Viņa ir ievēlēta. Honorīvu. Jaro 348 balsis ievēlēta. Hautalas kundze 336 balsis ievēlēta. Sono... Tātad šie ir kandidāti, kas ir ieguvuši nepieciešamo eh, absolūto vairākumu. Papadimulis kungs 303 balsis ieguvis. Nikolājas eh, kungs 237 balsis, Krasnodevskijs 169 balsis, Kastaldo 143 balsis, Otazārī 300, 235, Bidzoto 130 balsis. Tātad šie kolēģi nav ievēlēti. Protams, sveicu eh, tos kolēģus, kas ir ievēlēti, Bet uh, biroja parlamenta, uh, parlamentā mums jāievēl vēl trīs uh, personas, un tāpēc mums nepieciešams uh, veikt otro balsošanas kārdu. Ja nav nekādi iebildumi, tad uzskatu uh, pirmajā kārtā izvirzītās kandidatūras joprojām par uh, spēkā esošām vai ir kādi iebildumi vērojami? Ja nav, tad uh, tiek saglabāts pirmajā balss kārtā esošie kandidāti un 18.30 notiks otrā balsošanas kārta. Tātad, lai mums būtu laiks sagatavot uh, vēlēšanu biļetenus, un tad uh, ierodamies zālē un turpināsim balsošanu. Tātad šobrīd sēdi pārtraucam līdz pulksten 18.30.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 Mums ir eh, jāķers tagad pie otrās balsošanas kārtas, lai ievēlētu vēl trīs eh, priekšsēdētāju vietniekus. Eh, Dzanī kungs ir lūdzis vārdu. Grazie, prezident! Paldies, priekšsēdētāji. Identitātes un demokrātijas grupa ir nolēmusi izslēgt vienu no diviem kandidātiem. Lauru Utazārī. Tā tad mums paliek tikai Bidzoto kungs. Paldies. Paldies, labi, ņemam to vērā. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārdrukā tagad balsošanas eh, biļetēni un, lai veiktu šo darbību. Tātad, lai mēs to izdarītu, tad 19. Eh, turpināsim un ķersimies pie balsošanas. Paldies visiem par sadarbību!